Okay, right. Uh, I think we've captured. Es eh, domāju, ka um, aktīvākie um, parlamenta deputāti ir ieradušies, un tagad varam ķerties eh, pie devītā darba kārtības eh, punkta par Eiropas finanšu un uzvaraudzības sistēmas pārskatīšanu. Izskatīsim grozījumus, un jums ir tos vērts, Svainlūdzu. Okay, he's just booting up his uh, points. Svens eh, iekārtojas. I, I think uh, uh, we do it a bit differently. Es eh, domāju, ka tu vajadzētu organizēt eh, citādāk. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Es eh, centīšos eh, runāt eh, globālajā angļu valodā. Vēlos pateikties par iesniegtajiem grozījumiem. Un tā kā man ir mani pieraksti, es varu teikt, ka mēs šeit virzāmies līdzīgā virzienā Es vēlētos arī atbalstīt eh, dažādu atšķirīgos eh, grozījumus, kurus kolēģi ir iesnieguši. Un kopumā eh, grupām ir vien, vien līdzīgs viedoklis par to, ka ir jāsapina kopējā Eiropas uzraudzības struktūra. Protams, ir atšķirības detaļās, tomēr ir lielā saplūšana. Un ir daudz papildus grozījumu ir dažas būtiskas atšķirības, eh, kaut arī bieži vien šīs eh, atšķirības ir eh, drīzāk individuālas, un tās ir, uz tām ir norādījuši ēnu referenti, kuriem ir atšķirīgs viedoklis. Es vēlētos izcelt dažas no šīm lietām. Tātad viens svarīgs jautājums ir par to, kā risināt makroekonomisko uzraudzību. Iespējams, esat jau pamanījuši to, ka man sakotnējais priešlikums izvēlēties pilnu nošķīrumu pēc eh, mūsu veiktā eh, pētījuma. Es pats to svītroju, un ar to es esmu eh, pietuvinājies jūsu viedokļiem, arī Eiropas tās partijas viedokļiem un citu viedokļiem. Un tagad mums ir dažādi priekšlikumi attiecībā uz to, kā stiprināt tad, uzraudzību ECB. E Protams, ir arī grozījumi, kur ir teiks, ka tam ir jābūt pilnībā nodalītam, tomēr, manuprāt, kompromiss būs iespējams. Un tas eh, noteikti pastiprinās neatkarību un eh, cik tālu mēs iesim. Eh, tā būs viena no interesantākajām diskusijām šajā zālē. Bija arī dažas būtiskas atšķirības attiecībā uz jautājumu par saistošo mediāciju Bija daži kolēģi, kuri vēlējās eh, stiprināt eh, šo iespēju, bet eh, bija arī jūsu grozījums, Volpa kungs, kurš ierosināja to ierobežot. Un mums būs arī interesantas diskusijas par šo jautājumu. Daži tikai vēlējās, šķiet, Keis un EKR grupa, viņi vēlējās lielāku mediācijas, lielāks mediācijas pilnvaras, tomēr tā nevajadzētu būt saistošām, viņuprāt. prāt drīzāk, drīzāk tam vajadzētu stiprināt neformālos eh, procesus, eh, kuriem ir zināma vērtība. Un no otras eh, puses, manuprāt, te joprojām pastāv tāda problēma, ka tas nav saistoši, jo saistošā iespēja ir ļoti svarīga, lai būtu neformālās pilnvaras. Līdz ar to, manuprāt, eh, vismaz eh, parlamenta sākotnējai nostājai vajadzētu būt tādai, ka esošajai mediācijai vajadzētu būt iespējamai visās eh, jomās un ka nevajadzētu cīnīties par katru atsevišķo pāntu katrā regulējumā un direktīvā. Es arī vēlētos atgādināt, ka daudz kolēģi ir teikuši, ka mēs esam izstrādājuši pārāk sarežģītu sistēmu, un šī pārāk sarežģītā sistēma īsti nedara tādā ziņā, ka par katru uh, regulējumu ir uh, diskusija attiecībā uz šo saistošo mediāciju, un tas uh, padara Eiropas Savienības reg, regulējumus ļoti uh, smagnējus. Un to pašu var attiecināt arī uz citiem jautājumiem, kā piemēram uz Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpšanu. Manuprāt, kopumā Eh, mums vajadzētu eh, Eiropas pāraudzības eh, iestādēji dot pilnvaras pāraudzīt visu finanšu likumdošanu ar visām tā izvietotajām pilnvarām, jo tās nav tik spēcīgas, kā to vai, tā vajadzētu būt. Un ir arī jautājums par vadlīnijām. Man ir jāsaka, ka es esmu šīs komitejas latnes loceklis, tāpēc, ka tikai Vovuls Klīns bija lūdzis ierobežot vadlīniju pilnvaras, tomēr pie šī punkta mēs saņēmām arī ļoti lielu spiedienu no nozars, un daudzi dalībnieki teica, lūdzu, tātad šīs te vadlīnijas, ja tās ir Eiropas finanšu tiesība aktos, manuprāt, tas ir ironiski, tāpēc, ka iemesls, kāpēc šīs vadlīnijas ir, ir tas, ka dažkārt uh, Eh, tiesību aktu izstrādātāji nav tik gudri. Dažkārt mēs eh, neparedzam, kur radīsies problēmas, un mums nevajadzētu gaidīt gadiem, eh, līdz ir pārskatīšana, lai iestādēji būtu iespēja kaut ko izdarīt lietas labā, un tāpēc šīs valīnijas ir nesaistošas. Un tāpēc, manuprāt, mums nevajadzētu padoties šim lobbyiem, Un ir jāsaka, eh, ka šīs eh, vadlīnija pilnvaras eh, ir drīzāk tāda maiga pieeja varai, un tām vajadzētu pali palikt. Piedodiet, Valtkungs, es jums tomēr nevarēšu piekrist. Jo sevišķi, ja jūsu nostāja ir skeptiska attiecībā uz tiesību aktu izstrādāšanu. Un te es arī varu vienoties liberāļu grupas atziņām nevajadzētu ierobežot uzraudzītāja pilnvaras, lai labotu eh, kaut ko eh, tādu, eh, ko mēs nevaram atrasināt, jo mēs zinām, ka tiesību aktu veidošanā vienmēr pastāvēs kāds problēmas. Un ir arī dažādi interesanti risinājumi no priekšstādājas kundzes puses Um, daži no tiem ir tādi, ka tos var izdomāt tikai jurists. Es tik tiešām tos ļoti atbalstu. Es pats nebūtu spējis to, šādus grozījumus uh, tik juridiskus izstrādāt. Daži no tiem ir tiešām izcili, un jums noteikti bija sarežģīti visajā, visā šajā likumdošanas procesā nākt klajā ar šādiem risinājumiem. Tomēr uh, man šķiet, uh, ka tas ir ļoti gudrs un veiksmīgs darbs. Šeit es beigšu savu prezentāciju. Ir vairāki jautājumi, kas tiek aktualizēti, un mēs, eh, ievietoties ar grozījumiem, secinājām, ka tie ir pieņemami, un varam arī rast kompromisu par vairumu no šiem jautājumiem, un eh, komisijai tas būtu kā labs sākuma punkts. Strādāt pie pārskatīšanas, iesaistot eh, visus attiecīgos dalībniekus. Eh, kuri arī eh, lūgs jauns risinājums. Paldies, kolēģi, par jūsu ieguldījumu. Uh, Paldies, eh, Sven. Tagad vārds ēnu referentiem parastajā kārtībā no sākuma tautas partijas vārdā Astrid Lūdzu. Oui, merci, madame la... tiesības tā rīkoties, taču atzīsim, tas ir nedaudz savādi. Sagatavot ziņojumu, tad eh, pāris nedēļas vēlāk iesniegt milzīgi daudz grozījumu par šo pašu tematu. Es zinu, kā Igulda kungs sacīs, ka viņš eh, gribēja ņemt vērā eh, ziņojumu no Eiropas parlamenta puses par Eiropas finanšu uzraudzību. Es saprotu, kā tā gadās, ka parlamentā, kas mēģina visur ietaupīt līdzekļus, tiek izstrādāti šādi ziņojumi. Tad, kad šie ziņojumi tika šeit prezentēti, tad plašs deputāts skaits nemaz telpā nebija. Bija priekšstādātājs kundze referents, kas ieradās nedaudz ar aizkavēšanos, un divi ēna referenti. Es un sociālistu grupas priekšstādātājs. Tas arī viss referents drīz um, pēc tam mūs pamet. Es domāju, ka šai ziņā mēs jau esam parādījuši no ļaunākās puses. Es varu tīri labi saprast uh, referenta atbildi, taču man ir tiešām grūti saprast, kā tā sanāk. Tas gan neatiec konkrēti uz mūsu referentu, bet visus, tas attiec visiem mūsu kolēģiem. Kā šis iniciatīvas ziņojums ir pārlādāts ar visādām detaļām, kas, protams, nav pārbaudāms. Vārds sakot, vesela virkne elementu, kas šo ziņojumu padarīt pilnīgi nesaprotam. Tik lielā mērā, ka aiz kokiem nav redzams mežs. Vārds sakot, tāds ir mans viedoklis par li lielo vairumu iesniegto grozīmu. Priekšsēdētājs kundze šeit komitejā mēs bieži vien esam ļoti precīzi attiecībā uz likumu ņēmēju, likumdevēju kompetencēm, kam nevajadzētu pārklāties vai veidot kaut kādu dubulto līmeni par pārņemot citu kompetenci. Tomēr tas pats attiec arī uz pretēju virzienu. Likumdošanas mandātam jāpaliek strikti likumdošanas mandātam. Tam jābūt normatīvam un jāievēro likums attiecībā uz to, kas ir reglamentējošajā jomā. Dārgie kolēģi, vai tiešām jūs uzskatāt, ka parlamenta ziņojums kas pārskata eh, Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu, atbilstoši rīkojas, pieminot uh, lauksaimniecības jomā esošo speciālistu trūkumu. Tas ir tikai viens paraugs. Nu, turklāt vesela virkne grozījuma attiecas uz ļoti precīzu jomu. Arī jūsu priekšsēdētājs skundze grozījums ir tāda matu skaldīšana, ka ziņojums kļūst nesaprotams. Mūsu uzdevums nav naklajā ar jau ento konsultējošo ziņojumu. Visnotaļ uh, pieticīgi gribu sacīt, ka šāda darbība mm, nedara godu no nu, Eiropas komisija, ne, ne Eiropas parlamentam, ne mūsu komiteja, ka šo, kome, šo ziņojumu pārlādā ar tādiem faktiem, ka ziņojums paliek nesaprotams. Priekšsēdētājs kundze, tuvāko nedēļu laikā es darīšu visu, lai ziņojums saglabātu ziņām koherenci un būšu priecīga ka kolēģi, kas ar mani piedalīsies sarunās, būs gatavi dalīties mazās bažās, proti vēlme izstrādāt kodolīgu, taču prasīgu ziņojumu, kurā atailo, atainojas principi un kas neizgais daudzies detaļās. Es tiešām ceru, ka esmu skaidri izteikusies par šo lietu. Runājot par būtību, dažu komentāru no manas puses sākumā es sacīju, ka mūsu starpā nav kaut kāda milzīgākās nodokļa eh, viedokļa atšķirības. Es domāju, ka jāiziet no esošā, pie, piedāvājot dažas izmaiņas. Neaizmirstīsim, ka Eiropas uzraudzība pat tagad piedzīvo revolucionāras tendences. Ir cita metode, kas vēlas pilnīgi visu pārveidot, un tā nebūtu uzskatām par auglīgu. Runājot par uzraudzības iestādēm, es uzskatu, kā vairums deputātu vēlas šīs iestādes padarīt visaptveroši eiropeiskākas, veidojot sasaiste ar nacionālajām iestādēm, piešķirot menedžmenta un balsošanas mandātu. Šķiet, ka gribēt kaut ko vairāk būtu pārāk. Runājot par citu aspektu. uzjaukt to, ka esam panākuši 2010. gadā. Eiropas centrālajai bankai ir jāsaglabā zinām dominance šajā darbībā, jo šā, šīs iestādes darbība ir veiksmīga un tai iestādē ir ekspertīze, zināšanas. Vakar uzdevu jautājumu Dragī kungam par pārmetumiem par Eh, viņa institūcija par to, ka tā mēģina piekļūt valdībām. Jā, ir tāds fakts, ECB eh, e pilnvaras paplašinās un ECB priekšprezidents apgalvoja, ka viss tiks darīts pārvaldības un caurskatāmības ziņā, lai izpildītu status, būtu pietiekuši augstumā izvirzītiem prasībām, izaicinājumiem. Vakar viņš apstiprināja, ka viņš darīs visu, lai izpildītu paredzētās prasības. Man par to nav ne mazāko šaubu. Un tikmēr es stāšos pret mēģinājumu uh, saraut saikni starp ECB un Eiropas banku uzraudzības iestādi un es strādāšu pie tā, lai mūsu ziņojums būtu saprotams, lasāms un prezentējams, jo to no mums kā no likumdeviem sagaida nevis kā no auditoru firmas pārstāvjiem. Paldies. Right, thank you. Paldies. Un tagad e S un D grupas eh, vārdā Tonis Lūdzu. Paldies! Esmu iesniedzis 34 eh, grozījumus. Eh, daži no tiem ir tādi paši kā Fēreiras eh, grozījumi, viņa ir mūsu grupas koordinātore. Un lielā mērā varu atbalstīt šo projektu. Arī es uzskatu, ka Tas atbilst uh, novērtējumam, kas izriet no parlamenta uh, secinājumiem, un šeit ir, uh, mēs esam procesa pirmajā fāzē, kas ir ļoti svarīga fāze, kad mums ir jādomā un jāuzlabo šis dokuments. Un, manuprāt, ir trīs galvenās jomas, kur to ir iespējams darīt. Tad pirmā lieta būtu attiecības Eiropas pāraudzības iestādēm, Un ar šo vienoto eh, sistēdu, sistēmu, eh, kā arī eh, šīs sistēmas īstenošanu tādā savā ziņā arī apdraud uzraudzības iestādes. Un te ir dažādas nekonsekvences, tāpēc, ka balsošanas sistēmas ir jāmaina. nevar izmantot eh, tādu eh, pašu sistēmu Eiropas banku iestādēji. Un, manuprāt, nākotnē eh, vajadzētu garantēt, ka šādas nekonsekvences atkal neparādās. Un šī ir pirmā reize, kad runājam par makro pāraudzības sistēmu, ne tikai par mikro uzraudzības sistēmu. Mums ir pieredze mikro uzraudzībā, cenšoties garantēt banku un apdrošināšanas iestāžu Eh, maksātspēju. Un ir, eh, un ir skaidrs, ka eh, mums trūksta pieredze tieši makro uzraudzībā. Un, manuprāt, tagad ir īstais laiks ļoti uzmanīgi pārdomāt, vai makro uzraudzība pilnībā atbilsta ļoti specifiskajai lomai, eh, kādā ir Eiropas centrālajai bankai attiecībā uz eh, cenu stabilitāti. Un, manuprāt, eh, finanšu stabilitātes aspektu sasaistīšana ar aspektiem, kuriem ir kāds sakars ar auditiem, arī saistībā ar izaugsmu darba vietām, tas var izraisīt dažādus aizspriedumus pret šo sistēmu un veidā arī sabojāt šīs eh, iestādes pamata funkcijas, un mums vajadzētu būt ļoti eh, uzmanīgiem šajā sakarā. Un um, ir mums vairāki ierosinājumi šai sakarā saistībā ar šīm uh, rekomendācijām, un galvenā ideja ir uh, Eiropas semestri uh, sasaistīt ar eh, turpmāku eh, pāraudzību Eiropas Savienībā. Vēl viens eh, aspekts ir, kā mēs varam uz, uzlabot pāraudzības iestāžu pašu par sevi. Te ir vairākas lietas attiecībā uz to funkcionēšanu, kas var, var izrādīties ļoti pozitīvas. Viens šāds aspekts ir papildus atbildības uzlikšana prezidentūrām. Manuprāt, tas šo sistēmu padarīs veiksmīgāku. uzlabos eh, tās eh, veiktspēju. Un tur nebūs eh, pieprasīts visos gadījumos nodrošināt koleģiālo funkcionalitāti, kad ikdienas operācijās līdz ar to. Es domāju, ka mēs varētu izsikt bez šīs koleģiālās sistēmas, tādā veidā tas viss būtu elastīgāks. Un ir īstais laiks arī padomāt par iesaistītajām pusēm un eh, to, kā viņus iesaistīt vairāk šajā procesā, un arī tādā veidā, eh, kas būtu līdzsvarotāks. Un tajā pašā laikā arī eh, stiprinot izmeklēšanas pilnvars. Tādas ir lietas, kādas mēs vēlamies ierosināt šajos grozījumos. Un vēl viens aspekts ir tas, kādus uzdevumus vajadzētu nozīmēt un kā tie ir jāveic attiecībā uz saistošo mediāciju. Ir skaidrs, eh, ka eh, šī eh, sistēma pamatā ir uzbūvēta tā, lai tā risinātu konfliktus un garantētu to, ka tad, iestādes un mm, žūrija tad, un, un tieši sastāvs nav viens un tāds pats. Nav iespējams vienā laikā būt tiesnesim un žūrijas pārstāvim. Mēs par to jau iepriekš esam eh, nolēmuši, un mums vajadzētu vienmēr nodrošināt uh, konsekvenci šajā sistēmā. Un ir arī gadījumi, kad ir uh, acīmredzams konflikts, tomēr ir uh, lietas, kad ir zināmas atšķirības, kuras apdraud uzraudzību. Un šeit iestādēm vajadzētu būt tiesībām uz iniciatīvu, lai izvairītos no šādiem gadījumiem. Tādā veidā tās varēs garantēt labāku konsekvenci Eiropas līmenī. Un ir vēl viens aspekts attiecībā uz patērētājiem. Mēs saprotam, eh, ka mums nav mandāta šajā jomā, tomēr būtu labi šeit iekļaut eh, visu eh, patērētāju un investoru aspektu kodificēšanu. Tā ir viena lieta. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīga pareiza struktūra, un šis ir īstais brīdis, kad ir jāspēr šodien tā sistēma, tās virzienām. Un ir ļoti daudz principu šeit iekļauti, kā piemēram bāzēles eh, parādzības eh, kritērija. Mūsuprāt, šo principu eh, attīstīšana ir ārkārtīgi svarīga. Un korporatīvā pārvaldība Eiropas līmenī, jo sevišķi, ir ļoti būtiska Un, kad mēs e, šeit Eiropas Savienībā nosakām e, banku glābšanas noteikumus, ir ļoti svarīgi, lai e, tie, kur ir atbildīgi par finanšu sektoru uzņēmiem, būtu atbildīgi arī par pārvaldību korporatīvā līmenī. Ir ļoti svarīgi visu skaidri noteikt šajā līmenī. Un vēl viens svarīgs aspekts ir Infrastruktūras pāraudzība. Te es domāju pāraudz, pārobežu infrastruktūru. Eiropas pārobežu infrastruktūrai vajadzētu būt eh, saistītē ar Eiropas pāraudzību. Mūsuprāt, eh, tas ir vispareizākais eh, veids, kā novērst strīdu izšķiršanu, kas noveda līdz atšķirībām. Ir labāk, ja mums ir kopīga struktūra, kas ir zem eh, kopienas pāraudzības. Un šo ideju mēs atbalstīsim ar savu balsojumu. Ir vēl dažas citas eh, lietas, eh, bet šīs bija visvarīgākās, un es par tām jums tagad informēju. Un gal galā visi ir mūsu ieguldījumi. Mēs vēlamies dot šo ieguldījumu referentam un arī vēlam, vēlamies atbalstīt šos priekšlikumus. Jums, Klints, Aldis, var variantos. Paldies, Šerona. laikā uzraudzības iestādes ir parādījušās un tās ir attaisnojušas uz tām liktās cerības, tās veido um, vadlīnijas un jau rūpējas par standartu īstenošanu visā Eiropas Savienībā. Tātad es domāju, tas liecina par labu sadarbību uh, visās 28 dalību valstīs. Un mani grozījumi ir vērsts uz dažiem tematiem. Vispirms es vēlētu, gribētu runāt par šo neatkarību. Mums ir jānodrošinās, ka mēs nevājinām šo visatvarošo koordinējošo lomu, sniedzot pārāk daudz datu šai iestādē. Jo tas skaitātu viņiem ir plašāk pārskatu. Tad jautājums ir, vai uh, iesaistīto pušu ieguldījums nebūtu uzskatāms par pamatu finansēm šim iestādēm. Es domāju, ka nē, jo tas uh, mazinātu neatkarību. Es domāju, uh, vairāk nacionālo ekspertu iesaistīšana budžeta samazināšanas uh, gaismā nāk par labu. Tad varētu of, par oficiālu padarīt to veidu, kā padomdevēji tiek izmantot. Ja, piemēram, dažādie padomi atšķiras no tiem, kāds bija sniegus komisija, tad eh, vajadzētu domāt, kā to saskaņot. Tad ir vēl citiem neatkarības saistīti jautājumi, vai, piemēram, ECB priekšsēdētāja atdala no ECB priekšsēdētāja pienākumiem, un tad vai mēs vēlamies kaut kā mainīt struktūru. Par to ir vērts padomāt banku iestādes eh, struktūra arī mainījuši. Bet nu, es domāju, ka dažas lietas, kas te ir jāaktualizē. Un jāuzsver, ka šī neatkarība ir svarīga, lai varētu īstenot izmeklēšanu Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumos. Un es domāju, šo lomu mēs vēlētos stiprināt un šīm iestādēm ir pilnvaras, un es vēlos, lai tās to aktīvāk, tās aktīvāk izmantot. Piekrītu tam, ka vēl viena joma, kur e, esam jābūt, ir lielākai lomai ir patērētāji, vai šie patērētāji būtu uh, apdrošināšanas klienti vai banku klienti. Fokusam jābūt lielākam tieši uz patērētāju konkurences very much. I've put myself. Paldies. Es pati arī vēlos izteikties sakšā, vai vēl kāds vēlas izteikties. Ja nē, tad es apsveru. Uh, draft report. Paldies man par jūsu sagatavoto ziņojumu, un man būs liels prieks iepazīties arī ar grozējumiem. Mana de detalizēta iepazīšanās vēl nav bijusi iespējama. Manas iesniegtie grozījumi ir domāti par ICES neatkarību un par to, kā šie instrumenti strādās ikdienas reālajā dzīvē. Un um, mums jau iepriekš ir bijusi problēmas ar adekvātu laiku, kā jūs noteikti atceraties, un arī par to, ko darīt regulējošā līmenī Eiropas līmenī. Un arī par procedūrālajām um, procedūrāliem jautājumiem, un tomēr mēģināšu grūzījumos par šiem jautājumiem runāt par neatkarību. Vairāk no maniem grozījumiem, tādi kā 80 un 84, uzsvēra šo uzraudzības um, padomju nozīmi, jo šobrīd visiem ir zināms, ka no padomas puses tie tiek uzskatīti par, um, tās tiek uzskatītas par um, mini-padomēm, bet eh, varbūt no padomu puses mums ir nedaudz cits skatījums. Mm, iesaistītie, kur pārstāv nacionālās intereses, ne tikai nacionālās intereses, bet arī uzraudzības sistēmas kā tādas ticamība. Un ja mēs vēlamies, lai ICES starptautiskā līmenī ieņemtu savu vietu un lai tie pārstāvētu Eiropu, tad um, vēlētu uzreiz pateikt, ka šobrīd mums nav visa Eiropas pieejas tādās uh, nozarēs kā, piemēram, Bāzels komiteja, tādās vietās kā Bāzels komiteja. Un visticamākais, ka mēs varēsim daudz spēcīgāk iestāties par Eiropas interešu aizstāvību, ja mums tā būtu. Prieku sēdētāju nozīmēšana Mēs ar to ļoti lielā mērā nodarbojāmies, un toreiz bija vairāk nepatīkami jautājumi jārisina, kā piemēram dzimuma vienlīdzība, arī par laiku runājot. Mums bija jādara viss iespējamais, lai izvairītos no tādiem nepatīkamiem momentiem. Esmu iesniegus arī vairākus grozījumus par kopīgo komiteju, lai nebūtu tā, ka darbs pārklājas un lai darbs būtu gluds. Īpaši vēlētos runāt par neatkarību, neatkarību no komisijas. Es vēlētos, lai komisija, kā jau Keija teica, un pieprasīja nākt klajā ar um, iemesliem, kādā veidā šī padomas sniedz savus padomus. Mums uzraukot to darbu ir jāzina, kā tas notiek. Šis procedūras šobrīd ir tik ārkārtīgi daudzveidīgas, priecē tikai tas, ka tās īstenojot tās pašas sev uzlabo. Īstas varētu izveidot tā saucamos indikātors balstoties uz ikdienas darba, uzraudzības darba rezultātā iegūtu informāciju. Un arī veidot finanšu tirgus analīzi. Tam ir nepieciešama papildus resursi, Par patērētāju aizsardzību, kā jau šeit izskanēja, es piekrītu, ka ICIS šeit ir loma spēlējama. Iespējams, ka vajadzētu izsvērt, runājot par tirgiem, vairāk pieminēt eh, patērētāju lomu. Prudenciāla uzraudzība ir svarīga, un tomēr uh, Šķiet, ka daudz kas ir atregulēts ar tirgus regulējumu. Un tomēr šobrīd mēs mēģinam iestāties par spēcīgākām sankcijām, kā piemēram MIFID, kas bija CDA4, un tas ir viens no argumentiem, kuru izmantoja padomi, lai prudenciālajā jomā samazinātu sankcijas par vietu pielietojumu. Es uzskatu, ka tas ir politisks signāls, kuru varbūt mēs vēlamies vai nevēlamies izteikt. Iespējams, ka katram šeit būs kāds viedoklis. Un tomēr uzskatu, ka kopīgi runājot, ICS ir labi darbojušās un mums ir bijusi daudz sēdes, kurās tas ticis izskatīts. Kā jau šeit izskanēja, Uzskatu, ka vajadzētu sīkāk padomāt par to, e, kāda loma būs Eiropas sistēmisko risku padomē spēlējama. Tas um, nenozīmē, ka nebūs nekādas jēgas centrālo banku ekspertu izveidotai darba grupai būs, un tomēr varbūt varētu mēģināt veidot uh, tādu Tā kā atteikšanos no politiskās ideoloģijas un izveidot centrālās bankas darba grupu izskatās, ka mums ir izdevies izvairīties no parastajām zemūdens, zemūdens klintīm un izveidot tādu plašāku komisiju. Tā tad eh, noteikti vajag padomāt par to, kā šo iestādi veidot pietiekami kompaktu un tomēr tādu, kurai būs eh, pilnvars un kurai būs iespējams pieņemt lēmums adekvātās situācijās. Ņemot vērā ierobežojums, tā ir darbojusies pietiekami labi, bet man tas ir bijis viens no būtiskākajiem struktūras uzdevumiem. Es eh, šeit arī beigšu kolēģi ierodās šeit, lai balsotu, un tagad eh, dod vārdu Svenam. Paldies! Es eh, atbildot uz šeit izskanējušajām idejām. Kā jau es teicu, ar jūsu grozījumiem, prieksēdoties kundze, es eh, piekrītu, ka ir tādi jautājumi, par kuriem vienoties mums neizdosies. Tas ir jautājums par, par vietām, tas ir jautājums par to, vai visiem ir jābūt vienā vietā. Un visticamākais, ka mums neizdosies vienoties arī par balsošanas noteikumiem. Domāju, ka viss izšķirs balsošana, un saskaņā ar patreizējo parskarzēju noteikumu kopumu var būt atšķirības. Es personīgi nevaru piekrist, ka demokrātiskai balsošanai ir jānotiek saskaņā ar adekvātu finanšu tirgu. Nē, balsojums ir par cilvēkiem un nevis par mārciņām, kronām vai eiro bet esmu pārliecināts, ka mums vēl būs eh, dzīves debates, un tomēr nevajadzētu novērst uzmanību no būtiskākajiem punktiem. Piekrītu gan Kejai, gan arī priekšsēdētājs teiktajai, ka patērētāja aizsardzību vajadzētu stiprināt, un eh, tas attiecās arī uz apdrošināšanu un uz bankām. Mm, kad MIFID būs stājies spēkā, Tas sniegs ļoti daudz papildus eh, uzdevumu šajā jomā. Visprincipiālākais eh, punkts, to pacēla Astrīda, cik eh, daudz vajadzētu būt un, un ļoti daudz referentu iesniegtie grozījumi. Vispirms es vēlētos sevi varbūt nostādīt pozitīvākā gaismā un atbildēt Astrīdai, ka šie grozījumi balstās ne tikai uz pētījumiem, tie eh, balstās arī uz 3S iesniegtajiem grozījumiem un uz SEB bet eh, balstās arī uz eh, izteiktajiem ieteikumiem. Tāpēc mēģināju nopietni izturēties pret šiem ieteikumiem, un tomēr piekrītu, ka grozējumiem ir jānoved pie saprotama, salasām un kompakta teksta, un darīšu visu, lai teksts arī tāds būtu. Un tomēr vēlētos pateikt, ka būtu bezjēdzīgi izvērst pētījumus, kurus mēs pēc tam neizmantojam, strādājot pie likumdošanas izveidas. Un kāda tad ir jēga šādas pētījumus veikt. Piemēram, strādāt pie jauna likumdošanas akta ir tikai un vienīgi loģiski, ja mēs balstamies uz iepriekšējo pieredzi. Un eh, noteikti, ka mums ir jābūt konkrētiem un specifiskiem, vienlaicīgi salasāmiem un strukturētiem. Tas ir izaicinājums, kurš eh, ceru mums visiem kopīgiem spēkiem tiks pārvarams. Keja jau eh, uzdeva jautājumu par to, cik svarīgi. Un arī jūs, Volf, uzdevāt jautājumu par Eiropas likumdošanas pārkāpumiem. Un eh, tā ir problēma, un Keja tas parādās arī jūsu grozījumos. Es varbūt ierosinātu, lai priekšsēdētāji tik deleģētas pilnvaras, eh, piemēram, kāds ir process datu ieguvēji, un arī, piemēram, kāds ir process Eiropas likuma pārkāpumu noskaidrošanai. Jo jūs vēlējāties ierobežot šo, šīs pilnvaras priekšsēdētāju ar kārtīgi spēcīgi, un šeit ir pretruna. Jo esas problēmas, kuras parādījās jau sākumā, bija tādas, ka esam sniegot, sniedzot zināmas pilnvaras, piemēram, izmeklēt Eiropas likuma pārkāpumu gadījumus, tam ir nepieciešams eh, uzraudzītāju padomes eh, atbalsts, un to jau šeit priekšsēdētāji nosauca par eh, mini padomi. Viena roka nezin, ko dara ar otru. Es savā tekstā mēģināju rast risinājumu par to, kā šīs pilnvaras izmantot un padarīt uh, pielietojamas, negriežoties pēc palīdzības minību padomē. Pretējā gadījumā tiks izveidota institūcija, kuras eh, pilnvaras netiks izmantotas, un tas attiecās arī uz sēstošo starpniecību Pat eh, situācijā, kur pieminēja Volfs, ja mēs to ierakstītu katras dalību valsts likumdošanā, joprojām būs nepieciešams lēmums, lai šīs pilnvars eh, palaistu. Un vislielākā problēma iespējams būs saistīta ar esas funkcionēšanu. Tāpēc mēs nevaram neņemt to vērā. Es eh, pilnībā piekrītu Antolīnai, ka ir nepieciešams makro pilnvaras. Un kopīgas komitejas izveidošana, priekšsēdētāji, jūs jau to teicāt, un tomēr problēma ar šīm kopīgajām komitejām ir tāda, ka, lai pieņemtu lēmumu, ir astoņas dažādas veto iespējas, un no tā jau nu gan mums vajadzētu izvairīties. Un tomēr pilnībā piekrītu, ka tas būtu jēgpilni. Un tad problēmas ar informāciju. Mēs cenšamies, jā, cenšamies, mums vajadzētu rast risinājumu, jo no vienas puses esam bieži, es esmu nav pilnvars informēt, jo tām ir jāgriežas pēc eh, atļaujas pie mini padomas. No otras puses eh, nav pieņemums, kad es esmu uzdod jautājumus institūcijām, dalību valstu regulātori uzdod jautājumus institūcijām, un nākotnē iespējams šādi jautājumi uzdevēji būs vēl vairāk. Un gala beigās institūcijām būs nepieciešams ļoti daudz darbiniekus nodarbināt, lai aizpildītu dažādus formulārus. Un uzskatu, ka vajadzētu izveidot eh, spēcīgu sadarbību bez spieķiem riteņos, un tā ir viena no problēmām. Par ESAB ļoti interesants priekšlikums izteica vakar Mario Draghi, jo viņš eh, tā kā norādīja, ka problēma eksistē. Problēma eksistē, ka ir pārāk daudz vienā vietā. Un tagad es jau esmu pārcēlies no jautājuma par to, vai vajadzētu būt pilnībā nodalītam. Ir eh, jāņem nopietni vērā ECB vadītāja teiktais. Kaut arī ECB bija būtiskākā institūcija, kas palīdzēja mums saglabāt eiro, mēs, pasakot šo teikumu, nedrīkstam aizmirst, ka ECB strādā vairāk kā 24 dienas, 24 stundas dienā, un tomēr ir skaidrs, ka šīs krīzes apstākļos ECB priekšsēdētājs nestrādāja tik eh, spēcīgi un ar pilnu atdevu, kā varbūt varēja. Četri beigšu uz visiem jautājumiem man neizdevās atbildēt, bet tagad cilvēki ir iedušies, lai balsot. Paldies! Very much, Sven. Uh, Paldies, Sven! Uh, ceram, uh, ka pirmā, pirmie iznākumi no kompromisu, no sarunām par kompromisiem būs drīz sagaidāmi. Un es domāju, ka mēs uzklausījām dažādas eh, idejas, un eh, komisija jau varēs ar dažām no tām iepazīties. Tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības eh, punkta. Nē, tagad jāsaka, ka mēs balsosim komitejā 23. janvārī, un balsojums plenārsēdē risināsies februārī. European Investment Bank. But this is, it's, it, and it, and it worked today also. But okay. Uh, for the next. It... Tātad uh, nākamais desmitais darbkārtības uh, punkts - grozījumu izskatīšana attiecībā uz Eiropas investīciju banku tās 2012. gada pārspa, pārskatu. Bermana kungs uh, referencē nav klātesošs. bet ir e, nepieciešams izskatīt e, kompromisus, e, kaut arī drīz mēs ķersimies pie balsošanas, vai kāds vēlētos izteikties par grozījumiem par šo jautājumu. Pieņemu, ka tas ir nē. Zinu no savas grupas pieredzes. Ah, nē, tomēr jūs vēlaties izteikties, Venarkungs. Es domāju, ka Eh, šis dokuments nav eh, pretrunīgs, un mēs eh, varam nekavējoties balsot. Termiņš ir ievērots, un es domāju, ka te ir izmantota līdzsvarota pieeja, un te ir koncentrēšanās uz ilgspējīgā attīstību. Un svarīgākie noteikumi ir iekļauti grozījumos, līdz ar to mēs varam balsot. un koncentrēšanās uz zaļajiem projektiem, eh, par kuriem ir eh, iesniegt vairāki grozījumi, eh, nav pieņemama tomēr mūsu grupai. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Šķiet, ka šis jautājums nav pretrunīgs, un tagad būs priekšstādāja paziņojumi no manas puses pirms balsošanas. Pirmkārt, attiecībā uz 2014. Eh, gada kalendāru un komitejas sanāksmēm, tas eh, tika pieņemts 17. Eh, septembrī mūsu komitejā un tiek atgādināts, ka dēļ Mēs uh, to darām tagad, lai jūs varētu visi uh, sadzirdēt manus paziņojumus, nevis runāt savā starpā. Atvainojiet, bet tā ir procedūra, uh, kuru uh, pieprasa uh, parlamenta reglaments. Un vēlos atgādināt tātad, ka parlamenta vēlēšanu uh, nedēļā. Atvainojiet, tātad janvāra sanāksmes uh, risināsies uh, otrajā uh, nedēļā no 3 līdz 6.30. Tagad jā, eh, turpināšu savus paziņojumus. 23. janvārī ceturtdienā arī būs eh, sanāksme eh, divās daļās no rīta un pēcpusdienā, un komiteju sanāksmes par tām informāciju parādīsies parlamenta mājaslapā attiecībā uz rezolūcijas direktīvu. Tur būs tehnisks nolīgums, par to bija vienošanās Strasbūrā 11. decembrī. Direktīva stāsies eh, spēkā 1. Eh, janvārī 15. gadā, un eh, sistēma sāks darboties 16. gada 1. janvārī, un tehniska sanāksmē notiks tad gan šodien, gan arī vakardien, tā jau sākās. Es apturu savu sakāmo, kad ir pārāk skaļš. Es ļoti, ļoti, ļoti ieteiktu jums pārtraukt savas sarunas. Un uh, galējā tehniskā sanāksme joprojām notiek. Uh, komitejas uh, noteikumu pārskatīšana notiks tad, kad šis dokuments būs izstrādāts un ņemot vairāk plenāru sēdes balsojumu. Uh, Eh, tas eh, notiks eh, februārī, bet šo datumu būs iespējams modificēt, ja par tekstu tiks balsots kopā ar DGS. Un tas būs pirms gada beigām, varbūt vēlāk šodien, tomēr tā kā šī ir sākotnējā procedūra, tad visticamāk DGS tiks iesaistīts līdz februārim attiecībā uz trialogiem MIFID. 11. trialogs notiks 12. septembrī Tātad attiecībā uz trešo valstu re, režīmiem, tātad likumdošanas aptvērumiem, tur ir panākts progress. Savukārt vairāki politiskajiem jautājumiem joprojām ir nepieciešams turpmākas diskusijas. 12. trialogs risināsies arī dien. Un tas būs garš trialogs. Tirgus nelikumīgas izmantošanas trialogs risinājās Strasburā 12. decembrī. Un ir panāks eh, veiksmīgs progress attiecībā uz eh, jurisdikcijas eh, vietu, uz apmācību un izmeklēšanas metodēm, kā arī ir iekļauta nozieguma definīcija, elementi, kas attiecās uz sankcijām, kā arī sankciju publicēšanu un saskaņošanu ar tirgus pārkāpumu regulā, regulu. Šobrīd vēl netiek eh, plānots nekāds eh, cits eh, trialogs, un padomas izmāk vērsīsies atkal pie parlamenta pēc tā darba grupas darba iznākuma 16. decembrī līdz ar to. Mēs ceram, ka mēs panāksim risinājumu un nebūs nepieciešami turpmāk trialogi. Tas ir viss no manas puses, un tagad mēs varam ķerties pie balsošanas. dēļ tehniskām problēmām vai būtu eh, iespējams pārcelt eh, vēl eh, šo balsojumu par 3-4 minūtēm, tāpēc, ka mēs joprojām pārbaudām tehniskās detaļas. Jā, paldies! so there's just some. Un tātad mēs eh, gatavojamies eh, balsojumam, ir tehniskas eh, lietas, kas vēl jāatrisina, bet balsojums drīz sāksies. You, you, Elisa, you ready? Vai esam gatavi? Vai jūs lūdzu varētu ievietot eh, savas eh, elektroniskās balsošanas kartas eh, ierīcēs testa balsojums, sākam balsot? Tātad pārbaudām sistēmu. Right, the vote's open for... Sākam eh, balsot eh, taista balsojums. Ir klātsoši 43 eh, komitejas locekļi. 38 ir nospieduši savas balsošanas pogas. Divi to vēl nav izdarījuši. Tas manī vienmēr satrauc, eh, kad kāds vēl nav nospiedis savu balsošanas pogu. Ja visi ir nospieduši pogas, nozīmē, ka sistēma darbojas. 30 eh, ir uh, apmierināti, 5 ir nezina. Korina, vai vēlaties izteikties, kad jūs saksiet ar SRM, es vēlētos uh, ko teikt. Attiecībā uz SRM uh, Man bija pēdējā eh, brīža diskusijā dažiem no kolēģiem attiecībā uz aptvērumu, un es vēlētos nolasīt eh, divus eh, teikumus, lai to visu precizētu, tāpēc, ka šis te aptvērums atspoguļo SR, SSM, kas nozīmē, ka SRM arī attiec uz visām bankām. Tomēr eh, praktiskajā darbā eh, Nacionālās strīdu eh, risināšanas iestādes veiks uzdevums, kur ir saistīti, piemēram, ar rezolūcijas plānu izstrādi un saistītajiem um, pantiem. Bet attiecībā uz strīdu risināšanas lēmumiem, jo sevišķi, kad ir iekļauts fondu izmantojums, uh, Eh, šiem lēmumiem, šie, šie lēmumi ir eh, jāpieņem eh, vienotās strīdišķiršanas padomas vadībai, un šādi jautājumi ir arī jāņem vērā. Okay, thank you. Paldies. Mani informēja, ka viens ir viens vai divi mutiskie grozījumi, kuri man būs jānolausa, kad mēs līdz tiem tiksēm. Tomēr es ceru, uh, ka eh, grupa eh, tos eh, jau būs paskaidrojusi kaut kādā mērā savā starpā. Vai visi esat gatavi? 83. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 85. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 86. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ast, A kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. B kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. C kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. D kompromiss. No sākuma ir mutiskais grozījums, kuru iesniegus EKR grupa, pievienot formulējumu and the commission. Kuri ir par šo mutisko grozījumu? Kurš pret? atturas, noraidīts. Sākotnējais ir kompromiss eh, D, tad, tad eh, par pret atturas pieņemts. I kompr e kompromiss. Eh, balsojums pa daļām trijās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņems. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Trešā daļa, Pārbaudīsim trešās daļas balsojumu. Iespējams, es runāju pārāk ātri. Pieņemts. 24 par. Un trešā daļa tad, eh, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 307. Eh, grozījums. Kurš par, pret, atturas noraidīts. F kompromiss. Pārbaudīsim 307. grozījumu, tomēr, manuprāt, balsojums bija skaidrs. Vēl ir jābalso par. Tātad beidzam balsot. Noraidīts. F eh, kompromiss. Kurš pār? Pret? Atturs. Pieņemts. G kompromiss. Kurš pār? Pret? Atturs. Pieņemts. Eh, GA eh, kompromiss. Kurš pār? Pret? Atturs. Pieņemts. 381. Kurš pār? Pret? Atturs. Noraidīts. H kompromiss. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. I kompromiss. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss J. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. E, K. E, kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. L. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss M. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. Kompromis N. No sākuma ir eh, tāds pārteikts mutiskais grozījums un zaļo grozījums. Tas ir tikai mutiskais grozījums. Kurš ir par? Pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par, elektron, par uh, mutisko grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to mutiskais grozījums ir pieņemts. Tagad eh, balsosim eh, par eh, šo kompromisu, kurš ir grozīts. Kurš ir par? Pret? Āturis. Šķiet pieņemts. Un tagad mēs ķeramies pie O kompromisa. Balsojums pa daļām. Divās daļās. Pirmā daļa, kurš ir par? Pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa, par? Pret? Atturas noraidīts. Pieci, astoņi, septiņi. 587. grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. P kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Q kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. R kompromiss, tas ir jauns balsojums par daļām, vai arī jūsu dokumentos ir tas iezīmēts, vai arī man to labāk nolasīts. Tātad šis kompromiss ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un otrā daļa. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tagad eh, ķeramies eh, pie S kompromisa, kurš par. Pret, āturas pieņemts. T, kurš par, pret, āturas pieņemts. U, kurš par, pret, āturas pieņemts. 6, 4, 3, kurš par, pret, āturas pieņemts. V kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 649, kurš par? Pret atturas pieņemts. Balsojums ir eh, pa daļām. Nē, tomēr tas ir atsauts, līdz ar to eh, nav balsojuma pa daļām attiecībā uz eh, dubultā V kompromisu. Tagad X kompromiss. X kompromiss, kurš par pret atturas pieņems. Y kompromiss, kurš par pret atturas pieņems. Uh, YA, kurš par? Kurš par? Balsosim elektroniski. YA kompromiss. Sākam balsot. Eh, priekšsētāji saka, ka viņa šodien nav līdzi brilles, līdz ar to ir grūti visu saskatīt, bet kompromiss ir noraidīts. Norādīts tātad. Zēja kompromiss, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Un tagad AA kompromiss, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. AB, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 731. kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. AC, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 732, kurš par pret atturas norādīts. AD ar EKR grupas mutisko grozījumu. Par to balsosim no sākuma. Tātad, kurš ir par mutisko grozījumu? Kurš pret? Atturas. Mutiskais grozījums līdz ar to ir noraidīts. Un uh, AD kompromiss par pret atturas pieņemts. AE kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AF kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AG kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AH kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AI kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AJ eh, kompromiss, kurš par pret atturas eh, pieņemts. AK kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts.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 pret atturas eh, pieņemts. AS, kurš par pret atturas eh, pieņemts. AT, kurš par pret atturas eh, pieņemts. AU, kurš par pret atturas pieņemts. AV, kurš par pret atturas pieņemts. AW, kurš, tas ir divās daļās, pirmā daļa, kurš ir par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret Atturs pieņemts. AX, kurš par, pret, atturas, pieņemts. AY, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 877, kurš par, pret, atturas, noraidīts. BA, kurš par, pret atturas eh, pieņemts BB, kurš par pret atturas pieņemts. 882, kurš par pret atturas noraidīts. BC. BC, kurš par pret atturas pieņemts. BD, kurš par pret atturas pieņemts. BE, kurš par pret atturas pieņemts. BF, kurš par pret atturas pieņemts. BG, kurš par pret atturas eh, pieņemts. BH, kurš par pret atturas eh, pieņemts. BI, eh, te ir EKR grupas mutiskais grozījums, par to balsosim no sākuma, kurš ir par mutisko grozījumu. Kurš pret? Atturas norēdīts. Tātad Pieņemts. B, jē, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. B, kā, kurš par? Pret. Atturas eh, pieņemts. B, L, kurš par? Pret. Atturas eh, pieņemts. B, M, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. B, N, kurš par? Pret. Kurš ir par B, N? pret eh, pieņemts. BO par pret eh, atturas pieņemts. BP divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas norādīta. Tagad ķeramies pie BQ. Kurš pār? Pret atturas pieņemts. BQA, kurš par pret atturas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 tāpēc, ka CC kompromiss ir atkarīgs. Tad balsojam par 89. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Jūs nebija skaidrs. 89. grozījums un CC kompromiss. Beidzam balsot, paldies! Visi nobalsojuši, noraidīts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Arī noraidīts. 90. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Tomēr pārbaudīsim elektroniski 90. grozījums tātad. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 97 par pret āturas noraidīts. CHA par eh, pret āturas pieņemts. CI par eh, pret āturas eh, pieņemts. CJ divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par pret āturas pieņemts. Otrā daļa. Par pret āturas pieņemts. 103 par pret atturas noraidīts, 104 par pret atturas pārvadām 104. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzām balsot. Noraidīts 105 par pret atturas noraidīts CK par pret atturas pieņemts. CL par pret atturas pieņemts. CM par pret atturas pieņemts. TN par pret atturas pieņemts. CO par pret atturas pieņemts. 1, 2, 3 par pret atturas norādīts. Atvainojiet. Pārbaudīsim 123. Es teicu, ka tas tika norādīts, saka priekšsētāja. 123. Beidzam balsot. Bet man liekas, ka viss bija pareizi. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Ar nelielu pārsvaru. Okay, right. That. But... <laughs> yeah, we thought, we thought you'd had too much time. Mēs domājām, jūs pēc omnibus divi bijāt aizrāvušies ar svinēšanu. Nu labi. Uh, CP. In... CP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 Identität. Esmu balsojuši, beidzam balsot. P noraidīts. D, B par pret atturas pieņemts. Amendment 10. Desmitais grozījums par pret atturas pārbaudīsim desmito. One more to vote.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 closing the vote. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. Tagad pārējām pie DH par pret atturas pieņemts. DI par pret atturas pieņemts. DJ. One more to vote. Vēl viens nav nobalsojis. 297. EDA. Pārbaudīsim EDA. Es atvainojos ar priekšsēdētāju. Sāksim redzot pārmetu. Simply voted.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 Madam? Uh, yes, Elisa? I, I just... Es nevēlos aizskavēt balsojumu, taču es vēlos paust man pateicību par kompromisu gaisot ne tikai no ēnu referentu puses, bet arī no citu deputātu un delegāciju puses par to, ka bija skaidri nostāja attiecībās ar padomu. Paldies jums visiem. Liels paldies, turpina Valdes kundze. Es domāju, šis balsojums bija ļoti svarīgs. vērā Eiropas parlamentu.

So who's next? I've got no list. Okay, this is um... Labi, tad ir priekšstādātāji. Sampo Terho ziņojums apdrošināšana pret dabas katastrofām cilvēku izraisītām katastrofām. B kompromiss par 17. grozījums par pret atturas noraidīts. C kompromiss par pret atturas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 adopted. Septītais par pret atturas, lai varētu pārbaudīt 37. grozījums, tas mums esmu. Has everybody voted?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 vote's open. I, I need some. Has everybody voted? Vote's closed. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 63. pār, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret, par, tagad pret, atturas, šie pieņemts. Labi, pārbaudīsim, ja jūs man neticat. 65 šīs grozījums elektroniski. Ir gan noraidīts. 64. par pret atturas pieņemts. Orģinālais teksts 16. pants, 6. pants, kas par 16. pants, kas par pret atturas. grozījums. Tas ir vienkārši ordinālais teksts A apsvērums. Kas par? Pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums. Mutiskais grozījums, ko iesniedz referents, viņš vēlas mainīt it īpaši uz tikai specially, no specially uz only. Tas ir vienīgais mutiskais grozījums šeit. Kas par? Pret atturas pieņemts tāda mutiskais grozījums noraidīts, un tagad pirmais grozījums bez mutiskā grozījuma jūs vēlaties pārbaudīt mūzisko grozījumu? Mēs balsojam tagad tikai par mūzisko grozījumu, pēc tam par grozījumu bez vai ar šo mūzisko grozījumu. Um, Thank you. I can't see what I'm supposed to be voting. Yes. falls. Labi, tātad tas atkrīt, tāpēc, ka 22 balsts pār 22 pret. Mm, nebija gluži skaidrs sākotnē. Tagad pirmais grozījums bez mūziskā grozījuma. Kas pār? Pret atturas pieņemts. Bet nu bez mūziskā grozījuma, kā teicis. Tagad otrais grozījums. Kas pār? Otrais grozījums. Kas par? Against pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par. Pagaid. Turiet savas rokas taisā, lai es varu redzēt, kas par ceturto par pret atturas man šeit pieņemts. I will check it if you... Kolēģis gan saka priekšā, jo daži cilvēki no dažām grupām ir pazuduši. Interesanti. Piektais, kas par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas noraidīts. Astotais par pret certainly the chair has. Katrā ziņā tā ir, ir gadījis priekšsēdētāji, nu vēl tikai divi balsoja. Tā, tagad, uh, jā, nu bija, visi nobalsojuši, pēc tam balsoja. 46 par, neviens pret. <laughs> well, yeah, well, there were some downward pointing thumbs, which was obviously wrong. I... <laughs> Skaidrs, ka es nepareizi redzēju dažus īkšus uh, eh, virzienā uz leju. Desmitais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ordinālais teksts F apsvērumā, kas par pret atturas pieņems. 11. par pret atturas pieņems. 12. Yes, 12 kas saskaņots par pret atturas noraidīts. 13. pieņemts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad mēs balsojam par grozīto tekstu, darīsim to elektroniski. Two more to vote if you're voting, thank you. E un tagad uh, balsosim par Eiropas investīciju banku. Tā tad nomainās sekretāru un blakus sekretariātu pārstāvim un blakus. Visi gatavi balsojumam. Pirmais grozējums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts Esmu nesaprašanā. Pārbaudīsim elektroniski trešo grozījumu. Sākam balsot. <laughs> Uh, Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums pār pret atturs Es vispār neredzēju kādu EPP roku gaisā vienā vai citā gadi. Labi, tad pieņemts. Pieci grozījums par pretaturas pieņemts. Sastais grozījums pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pret. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Sākam balsot lūdzu par sastā grozījumu otro daļu. Es nezinu, kas tur notiek, bet eh, gala beigās jau mēs to noskaidrosim. Vēl trījiem ir jābalso. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozējums pār pret atturu. Yeah, that was the last Nē, nē, tas bija iepriekšējais, kurš ir noraidīts, saka priekšsēdētāji, un tagad par septīto balsojam pār, pret atturs pieņemts. Ceturtais sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. Astotā grozījuma pirmā daļa par pret atturs pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Šķita, ka ir pieņemts, bet lai būtu droši. Visi nobalsojuši. Tiešām pieņemts. Otrā daļa astotajam grozījumam par pret atturs pieņemts. Devītais par pret atturs pieņemts. Desmitais par pret atturs pieņemts.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 Pieņemts. Vēlties pārbaudīt 16. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Un 16. pieņemts. Un tagad 9. Eh, panta 17. grozījums par divās daļās. Pirmā daļa par pretaturs pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 18. grozējums par pret atturas. Lūdzu, ceļiet rokas. Bet 18. tomēr pārbaudīsim vēl elektroniski. Sākam balsot par 18. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru pieņemts 18. Un tagad 19. grozījums par pret atturs pieņems, 20. par pret atturs. Pārbaudīsim 20. grozījumu elektronisku lūdzu. Ak tā, jūs esat pārmetuši mētelu uz, otro, uz otru pusi, nu labi. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums par pretapturs pieņēmts. Un tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem kopumā. Esam pabeiguši balsojumus. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pirms visi dodaties prom. Tātad 39 pār, 1 pret un 1 ir atturējies. Paldies visiem! Un vairāk izskatāmo jautājumu mums nav. Nākamā sanāksme paredzēta 9. janvārī 2009. Priecīgas Ziemassvētkus visiem!